I think we can start. Domāju, ka varam sākt darbu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Dārgie kolēģi, cienītās dāmas, godātie kungi, gribēju jūs ļoti sirsnīgi sveikt pirmajā transporta komitejas sēdē 2015. gadā. Novēlu mums visiem panākums darbā, jums visiem uh, veselību, radošu garu un spēku šajā jaunajā darba cēlienā. Es jums novēlu uh, laimīgu jauno gadu, bet ir arī jāatskatās uz to, kas noticis pagājuši gadu. Man jums ir jāpaziņo kāda bēdīga vēsts, kā daudzi no jums jau būs dzirdējuši mūsu ilgadīgais kolēģis Filips Bredbons svētku dienās aizgāja aizsalē. 1999. gadā viņa pirmoreiz ievēlēja Eiropas parlamentā un kopš tā brīža viņš vienmēr ir bijis uh, mūsu komitejas loceklis vai aizvietotājs. Viņš tāpat darbojās arī kādreizējā reģionālās politikas turisma un satiksmes komitejā. Iepriekšējā sasaukumā viņš gatavoja ziņojumu par reģionālajām lidostām, un viņš vienmēr arī uzsvēra, cik svarīgi ir teritoriālā kohēzija, kā arī sociālā un ekonomiskā attīstība reģionos, ņemot vērā arī rietumu Midlēndu, viņa dzimto pusi. Uh, Viņš tur uh, dzīvoja visu savu mūžu un arī pārstāvēja šo reģionu parlamentā kā deputāts. Tāpat viņš arī gatavoja ziņojums par TNT, Marko Polo, kā arī preču pārvadāšanu. Viņš bija arī ļoti aktīvs Kanādas delegācijas vadītājs. Filips Bradbons man vienmēr uh, paliks atmiņā kā tāds uh, atbildīgs uh, kolēģis, kas kaismīgi iestājas par savu lietu un aiz, arī rūpējas par savu vēlētāju interesēm. Mēs tagad domās esam kopā ar viņa ģimeni, piederīgajiem uh, draugiem un tagad lūkšu jūs piecelties kājās uz klusumu brīdi. Danke Ihnen. Paldies. So, wir kommen dann zu dem Tagesordnungs... Tagad ķeramies pie trešā darba kārtības punkta. Zunächst muss ich den Erhalt, äh, also es geht um die announcement of council. Mēs runājam par pirmo uh, padomas pozīciju attiecībā uz uh, gabarītu un uh, svara direktīvu. Man ir jāpastāsta, kas īsti ir noticis, lai pieņemtu parlamenta un padomes uh, direktīvu 96,53 EG e, Eh, jāņem vērā 25. Eh, jūlijā 96. gadā spēkā stājusies direktīva par konkrētu transportu līdzekļu gabarītiem un arī par pārobežu satiksmi. Jāsaka, ka mēs esam eh, uzsākuši otrā lasījuma procedūru, un 29. janvārī kolēģis Laistfrīds mūs iepazīstinās ar savu ziņojumu. Ceturtais darba kārtības punkts. 1. un 2. decembra. Maisnieks kundze, jums bija kas sakāms? Jā, Laiksfrīda kungs lūdza eh, man eh, šodien par viņu izteikties, izteikties viņu vietā, jo es trialogā viņu vienmēr pārstāvēju. Jā, tad, kad mēs apspriedīsimies par trialogā pieredzēto, jūs varēsiet uzstāties, saka priekšsēdētājs. Nu jā, bet mēs katrā ziņā jums dosim vārdu. Tagad ir jāpieņem pagājušā gada 1. un 2. decembra uh, sanāksmi protokoli. Ja kolēģiem nav nekāda pretenzija, tad mēs šos protokolus uzskatām par pieņemtiem. Un tagad sekos viedokļu apmaiņa ar jauno Eiropas dzelzceļa aģentūras priekšsēdētāju Dopelbaueru kungu. Es esmu ļoti priecīgs, ka jūs esat ieradies, ka piedalīsieties mūsu sanāksmē un īsumā pastāvēsiet par uh, to, uh, kas ir ieplānots jūsu darba cēlienu laikā, uh, jūsu pilnvaru laikā. Dopelbēra kungs, man ir liels gods jūs sveikt Transporta un turisma komitejā. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Kramer kungs. Jūsu interešu vārdā un ņemot vērā to, ka runu esmu sagatavojis angļu valodā, uzstāšos angliski. Man ir ļoti liels prieks būt šeit. 11. dienā pēc tam, kad esmu uzsācis darbu Eiropas dzelzceļa aģentūrā. Pēc tam, kad esmu iecelts šajā direktora amatā, un jāteic, ka šis tiešām ir ļoti interesants laiks dzelzceļam kopā, kopumā, bet arī, jo īpaši runāt par Eiropas dzelzceļa aģentūru, dāmas un kungi, godātie parlamenta deputāti, man ir ārkārtīgi liels prieks šodien uh, dalīties arī savā pieredzē un apmainīties ar viedokļiem ar jums, sākumā es vēlētos jums sniegt vispārīgu informāciju par sevi, Un tālāk es vēlos iepazīstināt jūs ar, tū, ar manu redzējumu par Eiropas dzelzceļa aģentūru, tālāk iepazīstināšu ar darba plānu un ar konkrētiem rezultātiem. Visbeidzot, pēc tam mēs varēsim arī diskutēt. Nu ko, Mans gājums ir tāds, ka man ir 56 gadi, esmu austrietis, esmu mācījies tehniskos uh, fiziku, esmu arī jau saņēmis uh, doktorgrādu un galvenokārt esmu strādājis šajā rūpniecībā vairāk nekā 25 gadus. Esmu strādājis arī pie gādas industrijas daļā darbā ar dzelzceļu uh, precēm. Esmu strādājis Austrijā, Francijā, apvienotā karalistē, Zviedrijā un visbeidzot Vācijā. Tad arī vēl Arī Bombardier Transportation esmu vadījis laikā no 2008. līdz 2013. gadam. Un pirms tam es vadīju arī Signaling Division šajā bombardzie transporta uzņēmumā. Tad strādājot Eiropas dzelzceļa nozarē ar eh, dažādiem partneriem, man ir pieredze eh, vadot arī ERAK, tad saistībā arī ar ERAK, bet vairāk koncentrējoties uz inovācijām Tas sniedzis man arī labu ieskatu tajā, kā notiek sadarbība ar Eiropas komisiju un arī ar Eiropas parlamentu. Es vadīju arī Shift Rail uzvedības komiteju laikā no 2011. līdz 2014. gadam. Un šeit īpaši vēlos jums pateikties par ļoti uh, labu uh, atbalstu, kādu esat sniedzis, kā Eiropas parlaments tieši šim Shift Rail iniciatīvai. Un man ir ļoti liels prieks arī tagad kopš 1. janvāra būt par Eiropas dzelzceļa aģentūras izpildu direktoru. Šī aģentūra ir ļoti svarīga institūcija, lai dzelzceļu sistēma Eiropā varētu attīstīties. Tas, kā es redzu šīs jomas attīstību. Šeit ir divas lietas. Vispirms mums ir jānodrošina drošība, un otrs mērķis ir padarīt uh, dzelzceļa sistēmu konkurēt spējīgu. Konkurēt spējīgu arī salīdzinot arī ar citiem transporta veidiem. Mēs visi zinām, ka transporta infrastruktūra, kas darbojas labi, ir priekšnoteikums ekonomiskai izaugsmai un labai dzīves kvalitātei. Mēs arī zinām, ka dzelzceļa transports ir vidē draudzīgs transports. Tas ir enerģi, e, e efektīvs arī no enerģijas viedokļa un tas ir drošs. Tas, kas mums ir jāatkārto atkal un atkal, ir tas, ka arī pāriet no citiem transporta veidiem uz dzelzceļa transportu, tas nāks par labu Eiropas ekonomikai. Īpaši tas palīdzēs arī samazināt enerģijas patēriņu, kā arī palīdzēs samazināt CO2 emisijas. Visaptverošais mērķis attiecībā uz Eiropas dzelzceļa aģentūras turpmāko darbu ir palīdzēt izveidot uh, Eiropas dzelzceļa integrētu telpu. Šāda integrēta dzelzceļa telpa nozīmē to, ka vilcieni, pasažieri, preces var tikt pārvedāti bez tehniskām vai regulatīvām problēmām, šķēršļiem Eiropā. Lai to nodrošinātu, Eiropas dzelzceļa aģentūrai ir divi uzdevumi nodrošināt starpsavietojamību, aģentūra ir atbildīga par to, lai tiktu izveidoti nepieciešamie tehniskie standarti, otrkārt izveidot kopīgu drošības pieeju Eiropas dzelzceļa sistēmā. Kopumā jāteic, ka Eiropas dzelzceļa aģentūra padarīs Eiropas dzelzceļa sistēmu spēcīgāku, padarot šo sistēmu efektīvāku pateicoties tam, ka atcelsim tehniskas un regulatīvas barjeras. Tas arī samazinās izmaksas, tas samazinās arī pavadīto laiku visā šajā procesā, piemēram, ērā ar dzelceļu pakotni, tad kļūs arī pār šo vienas pieturas aģentūru, kur varēs arī uh, izsniegt uh, transporta atļaujas, licences, kas būs derīgas visā Eiropas Savienības teritorijā. Vi, lai mēs sasniegtu šos mērķus, būt ne, būs nepieciešams turpmāko gadu laikā intensīvi strādāt. Kā jau teicu iepriekš, tehniskais ceturtās dzelceļa pakotnes pīlārs būs fundamentāli svarīgs, lai varētu sasniegt šos mērķus. Un šeit vēlreiz aicinu jūs mums palīdzēt noslēgt darbu pēc iespējas ātrāk pie ceturtās dzelceļa pakotnes un tehniskā pīlāra. Kādi ir man konkrēti plāni? Kad es sāku strādāt aģentūrā divas nedēļas atpakaļ, es teicu personālam, ka man ir uh, trīs galvenās šīs vadlīnijas. Vispirms arī raudzīties ārpus mūsu robežām, ārpus dzelzceļa nozares robežām, ārpus Eiropas robežām. Mums ir jābūt atvērtiem jaunām attīstības iespējām. Mums ir jāatveras un jārauga, kas notiek arī, piemēram, um, austrumu, austrumos, tālajos austrumos vai arī Amerikas kontinentā. Otra orientācija mums ir jāizveido pozitīva ietekme uz Eiropas dzelzceļa sistēmu, un šeit nonāk pie trešās orientācijas, proti mums ir jānodrošina maksimāla iekšē efektivitāte. Pirmā prioritāte Tad, kad mēs strādājam ceturtās pakotnes ietvarā, ir jānodrošina spēcīga sadarbība ar nacionālajām atbildīgajām iestādēm, jo īpaši drošības iestādēm, bet arī ar nacionālajām izmeklēšanas iestādēm aģentūrai ir jābūt arī vienotās Eiropas dzelzceļa telpas kodolam, kur visas iesaistītās puses var savstarpēji sadarboties, kas attiecas uz drošību, tad es esmu iecerējis izstrādāt un izveidot ļoti spēcīgu drošības kultūru kopā ar visām iesaistītajām pusēm. Šī drošības kultūra ir jābalsta uz taisnīgas uh, kultūras principu, proti, ka Mēs šeit nevēlamies nevienu sodīt, mēs vēlamies rāst problēmu cēloņus un šos cēloņus mazināt. Drošības kultūra ir jābalsta uz caurspīdīgumu, tā ir jābalstās uz, invest, uz um, izmeklēšanām un arī jāstrādā pie prevencijas aspekta. Tālāk Arī manā darba kārtībā ir arī ārkārtīgi liels jautājums Eiropas dzelceļa pārvaldes sistēma. Iespējams, ka man būtu jāmin tas, ka iepriekš esmu strādājis ar šo jautāju, jautājumu kopš 92. gada, gandrīz no paša sākuma. Nu, tas jau vien norāda uz to, cik sarežģīts ir šis jautājums jo bija nepieciešama vairāk nekā 20 gadi, lai eh, šī sistēma nonāk līdz tam līmenim, kādā tā ir šodien. Esmu personīgi pārliecināts par to, ka mēs nevaram spērt soļus atpakaļ attiecībā uz šo pārvaldības sistēmu tā ir izveidota, bet tā vēl ir jāpadara par operacionālu. Mēs vēlamies strādāt ar visām iesaistītajām pusēm Eiropā, lai varētu izveidot stabilu un uh, efektīvu šo pārvaldības sistēmu. Tad arī pirmais uzdevums noteikti būs nākt klajā ar ļoti spēcīgu uzticamu arī darba karti, lai izveidotu šo pārvaldības sistēmu. Un mums ir arī jādefinē arī dažādi jautājumi, kas saistīti ar tā saucamo baseline 3. Tālāk par tehniskajām specifikācijām. Un šeit es skatīšu jautājumu no tādas visaptverošas perspektīvas, proti, jebkādas izmaiņas tiesai būs arī jāizvērtē, ņemot vērā pievienoto vērtību. Mēs nāksim klajā ar tehnisku izvērtējumu, runājot tieši par uh, Eh, tehniskām eh, un arī finanšu sekām, kāds varētu rasties no jaunu normu pieņemšanas. Strādāsim roku rokā ar Eiropas komisiju, lai varētu arī uzlabot nacionālos noteikumus, tos attīrīt. Tas nenozīmē to, ka mēs vienkārši visu tagad iekļausim šajos savstarpējās izmantojamības tehniskajās specifikācijās mums ir jāņem vērā arī pieredze, kādu esam guvuši, izmantojot šī, šos noteikumus un normas līdz šim. Tad arī mums ir jādefinē arī dzelzceļa standartizācijas minēja, tie mēs jāatzīst arī, ka tam ir arī ietekme ārpus Eiropas daudzās valstīs, arī Āzijā, līdz ar to Eiropai tas būs ļoti liels izaicinājums, lai šī sistēma būtu operatīva un ērai būs jāsādā pie šī izaicinājuma. Tad mums ir jādefinē savu nostāju pētniecības koordinācijā, un šeit atsaucos vēlreiz uz uh, šo shift rail pārējais dzelzceļa transporta izmantošanu. Un vēl viens aģentūras svarīgs darba lauks lai varētu arī sabiedrība pieņemt šo jautājumu, tas ir troksnis. Un te arī strādāsim uh, uh, sadarbspēju un uh, ņemsim vērā arī šo aspektu. Tā kā Eiropas dzelzceļa aģentūra arī uztur vairākus reģistrus, tad mēs vēlamies padarīt šos reģistrus arī pieejamākus, pārvaldāmākus. Uh, un lai tam būtu arī mazāka ietekme uz dalību valstīm. Kas vēl ir svarīgi sabiedrībai kopumā vienkāršot piekļuvi dzelzceļu sistēmai, lai arī patērētiem klientiem, pasažieriem būtu vieglāk to izmantot. Tad vēlreiz aģentūra darīs visu, lai vienkāršotu un unificētu šo pieeju. jāsaprot arī, kāda būs mūsu darbības seka, sekas kopā ar Eiropas komisiju strādāsim, lai varētu galvenos veiktspējas indikātors varētu labāk definēt un izvērtēt. Šie indikātori izvērtēs arī mūsu aktivitāšu liederīgumu. Norādīs uz dzelzceļa sistēmu izmantojamību, kā jau teicu iepriekš būs arī uh, liela uzmanība pievērsta standartizācijas aktivitātēm. Organizēsim apmācības un nodrošināsim pēc iespējas lielāku komunikāciju. Lūk, šie ir galvenie man darba, pro, darba programmas punkti. Varbūt tagad es uh, aicināšu komitejas deputātus uzdot jautājumus. Lielas paldies, paldies, un tagad Vārds uh, deputātiem Vanda Kampulds. Uh, meneer de voorzitter. Uh, Priekšsēdētāji kungs, liels paldies. Tūliņ, kad uh, Dopelbēra kungs būs uzlicis uh, savus austiņus, es viņus veikšu komitejā. It doesn't take a minute. nu, pārāk ilgu laiku tas neprasīs, cerams. Uh, meneer Doppelbauer, Dopelbāžu kungs, vai tagad dzirdat uh, tulkojumu uz vācu valodu? Ja? Eh, van harte welkom. Sirsnīgi sveicu jūs transporta un turisma komitejā. Novēlu jums panākums jaunajā amatā, un es uzskatu, ka pārāk daudz juristu un augsta līmeņa uh, uh, menedžeri atrodas politiķa aprindās, tādēļ ir ļoti labi, ka kāds uh, ar jūsu pieredzi tagad vadīs Eiropas uh, dzelzceļa aģentūru. Jūs strādājāt Bombardie uzņēmumā un jūs arī kaut ko saprotat no vilcieniem. Es domāju, ka tas patiešām ir uh, ļoti labs salikums, laba kombinācija. Es varu piekrist uh, jūsu prioritātēm, varu tās atbalstīt un. Uh, Mēs, kā Eiropas parlaments, Krāmēra kunga vadībā, esam gati, gatavi pielikt punktu tehniskajam pīlāram līdz vasaras brīvlaikam. Nu, es ceru, ka jūs mums nāksiet kādu solīt pretī. Tagad uh, daži vārdi par ERTMS Ja pareizi atceros, tad 2016. gadā ir paredzēts finišs. Vai mēs esam ievērojuši paredzēto tempu? Ir vairākas dalība valsts, kas vēl nav tik tālu pavirzījušās. It sevišķi, ja runājam par tehnisko specifikāciju un tā saukto request to change prasības par tehnisko specifikāciju um, izmaiņām saskaņā ar nacionālajām sistēmām. Vai jūs domājat, ka jūs varēsiet atgūt nokavēto un eh, ko jūs, kādu iespēju jūs esat gauvis eh, pēc šīm pirmajām 11 dienām jūsu amatā? Nu, varbūt tad ar to arī pietiks. Paldies! Danke sehr! Paldies! Īsmēls ar tukslūdzu! Paldies! Ar kolēģi Vīmu mēs eh, dalāmies pilnīgi visā, saka runātājs. Dopelbauer kungs, sirsnīgi jūs sveicu Eiropas parlamentā, novēlu jums panākumus eh, darbā un ceru, ka mēs eh, jūs bieži redzēsim šeit Briselē. Jūs jau pieskārāties lielākajam um, tematu uh, lokam un uh, mēs patiešām daudz vēlamies, lai dzelzceļš tiktu izmantots vairāk, tādēļ tehniskās specifikācijas, tehniskās normas ir jāsaskaņo, jāharmonizē, lai būtu šis kopīgais dzelzceļa tīkls. Esam jau runājuši par daudziem pasākumiem Eiropas parlamentā, esam jau pieminējuši arī ceturto dzelzceļa paketi, patiešām daudz darba ir darīts jau. Un man tāpat ir svarīgi atzīmēt, ka Trans-Eiropas tīklu kontekstā mēs arī vienojāmies par koridoriem kopīgi ar dalību valstīm, un tur ir ļoti svarīgi maršruti, svarīgi ceļu nogriežņi, kas ved tieši pa dzelzceļu, un tādēļ ir jāsaprot, ka sadarbspējai ir jābūt vienam no priekšnosacījumiem, lai Eiropu varētu, teiksim, apgūt eh, pa tās ceļiem vēl vienkāršāk. Un jāsaprot, ka ir dalība valsts, kuras joprojām no liela sajūsma neuztver šos plānus. Manā dalība valstī Vācijā ir ministrijas, kas pilnīgi neinteresējas par kopīgajiem Briselē pieņemtajiem lēmumiem. Tās dara visu vienkārši ko uzskata par pareizu. Un ERTMS uh, kontekstā Vācijā uh, bija tāda ļoti atšķirīga attieksme no citām valstīm, vēl tā maigi izsakoties. Tādēļ gribēju pavaicāt. Vai arī jums šķiet, ka Berlīnē beidzot kaut kas ir sakustējies un mainījies uz labo pusi, un runājot par ceturto dzelzceļu paketi? Mēs saprotam, ka tā ir ārkārtīgi svarīga, ļoti svarīgs likumdošanas projekts, un runājot mm, politiskos terminos, nu te ir ļoti atšķirīgi mērķi, ir daudzi, kas uh, te galvenokārt koncentrējas uz politisko sadaļu šajā paketē, ir arī citi, kas ir tā visai nelabvēlīgi pret to noskaņot, es tagad neiedziļināšos detaļās, nevienu vārdā nesaukšu, un runājot par tehnisko jomu, Mēs vēlējāmies, lai tehniskās un politiskās detaļas uh, tiktu aplūkots tādā kā kopsumā, un bija vispār grūti atrast kaut kādu tādu kopsavilcēju, kopsaucēju, lai visu šo paketi pieņemtu kā vienot veselu. Un jāsaka, ka nav uh, arī panākts milzīgs progress Es domāju, ka trešais, eh, trešā daļa, šis tehni, politiskais pīlārs ir ļoti svarīgs, bet tas tagad ir kļūst nu, par tādu kā šķērsli vai nastu uz to pleciem, kas vēlējās atrast risinājumu pēc iespējas ātrāk. Jūs ļoti pareizi norādījāt, ka uh, tehniskā daļa arī beidzot ir jānoved līdz galam, un vai jums šķiet, ka patiešām būtu uh, prātīgi nodalīt tehnisko sadaļu no politiskās, tātad pieņemt aši tehnisko un pēc tām tad tik galā ar šo politisko. Ja jūs man piekrītat, jūs piekrītat manam viedoklim, tad vienkārši e, jā, pietiks, ja jūs pateiksiet jā un nevajag nekādas sīkākas paskaidrojumas. Zīles kungs, lūdzu. Jā, welcome, Mr. Doppelbauer, uh, to this committee. E, sveic, Doppelbauer kungs, šajā komitejā un apsveic jūs ar e, uh, to, ka esat kļuvis par Uh, par šīs aģentūras uh, vadītāju. Es runāšu angliski, lai runātu īsāk un precīzāk par jautājumiem. Jūs esat, nāc, uh, jūs esat nokļuvuši amatā diezgan atbildīgā brīdī šeit, šajā parlamentā, kopā ar padomu mēs vēlamies vienoties par tehnisko pīlāru. Es neuzdošu politiskas dabas jautājumus, tie ir jautājumi, kas drīzāk ir jārisina padomei un uh, Eh, parlamentam, vai ir jānošķir šīs daļas vai nē. Bet tas, kas mums satrauc, ir eh, jaunu darbinieku pieņemšana aģentūrā. Vai jūs esat gatavi izstrādājuši eh, darbā pieņemšanas principus, vai jums ir skaidrs, kur atrast šos darbinieks? Un otrs jautājums attiecības ar sapēc šī tehniskā pīlāra pabeigšanas, un, jo, protams, ka jums būs līguma ar dalībvalstīm, un dažas dalībvalstīs ir bažas par to, ka uh, varbūt netiks uh, maksāts pietiekam daudz, tātad vai jums ir politiskā nostāja, kā aģentūras izpildirektoram par to, kā risināt šos jautājumus, un uh, visbeidzot, es pārstāvu Latviju, un ne jau tikai prezidentūras dēļ, bet mēs bieži vien runājām par tā dēvētajiem izolētajiem tīkliem, un mēs uh, viesojāmies Valencijā un uh, pirms apmēram gada, un mēs vēlētos uzzināt, vai jums ir uh, datu bāzē informācija par rītošo sastāvu Baltijas valstīs. Tātad jums nav šādas informācijas. Un kāds ir jūsu viedoklis par šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar tehniskajiem pīlāriem, ar uh, aģentūras kompetencēm? Uh, kāds ir jūsu profesionālais viedoklis par to, kāds būtu labākais risinājums? Paldies! Paldies, tagad Gezīna Maisner. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dopelsbauer kungs, arī liberāļu grupa jūs sveic. Eh, satiksmes eh, komitejā, un daudz kolēģi jau ir izteikušies, daudz vēl gaida savu kārtu, tādēļ runāšu lakoniski. Jūs teicāt, ka jūs vēlaties integrēt dzelzceļu sistēmu Eiropā, lai tā būtu pēc iespējas efektīvāk. Nu, šeit mēs ar jums varam būt tikai un vienīgi viens prāts. Tagad gribēju pavaicāt konkrēti. Uh, Jūs teicāt, ka vēlties ļoti cieši sadarboties ar dalību valstu iestādēm, bet mēs esam dzirdējuši, ka tās nu nebūtu sajūsmā nesit plaukstus par šādām sadarbības iespējām, un uh, viņi uzskata, ka jūs varētu būt tāda kā uh, uzraugi, un kādām grūtībām jūs šeit sastopaties, un kā jūs vēlaties šīs grūtības pārvarēt. Un runājot par ERTMS, jūs vēlējāties, ka ir jāvienkāršo, jāvienādo, un un jāpanāk, lai šīs sistēmas būtu patiešām pieejamas. Un jāsaka, ērtēms maksā daudz naudas, nu kā to varētu panākt un um, parūpēties, lai tas notiktu arī ātrāk. Un RTMS, piemēram, Vācijā ir uh, sistēma, kas ir atšķirīga no Austrijas. Nu, kādus piedāvājumus jūs te varētu pateikt? Paldies, paldies! Mēja Kilonen lūdzu. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, koko liikennejoukkue. Ensinnäkin. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Vispirms es vēlētos pateikties Dopabaur kungam par prezentāciju. Es novēlu jums visu to labāko, pildot savus jaunos pienākumus. Es vēlētos uzdot jums divus, varbūt diezgan smagus jautājumus. Vispirms par to, kāda ir finansiālā situācija. Vai jūsu rīcībā ir pietiekami daudz uh, finanšu līdzekļu, lai īstenot visus nepieciešamos drošības pasākumus, kāda ir paredzēta jūsu darbā? Un kādi, kādas konkrēti ir gaitas saistībā ar ceturto dzelzceļu pakotni, jo īpaši, kas attiec uz drošības sadaļu. Paldies! Jetzt Peter Lundgren. Peters Lundgren, lūdzu. Tack. Eh, välkommen hit, herr Oppelmeier. Jag är eh, också lite orolig. Paldies, eh, sveic Dopalba kungu, un es, protams, ieklausījos visā tajā, kas jau tika teikts, bet es pārstāvu tādu kā kritisko spārnu. Es uzskatu, ka tas nav, ka, ka mēs nevienmēr izraugamies labākos risinājumus. Bieži vien ir diezgan grūti pieņemt lēmums arī nacionāla līmenī. Es, piemēram, pārstāvu Zviedriju un mums ir vesela virkni pasākumu, kuri ir tikuši ieviesti Eiropas Savienības līmenī, un mēs saprotam, ka tieši pēc šo pasākumu īstenošanas dzelzceļa sistēma mūsu valstī nedarbojas tik labi, kā būt, mēs būtu vēlējušies. Tātad ir eh, dažādas problēmas, jo pēc problēmas, kas ir saistīts ar elektroenerģijas eh, padēvi, un tas viss traucē arī dzelzceļa darbībai. Un tāpēc bieži vien ir jāpaļaujas drīzāk uz aviotransportu un uh, ceļu transportu. Jo, ja mēs paraugamies, kāda situācija uh, ir dzelzceļa jomā Anglijā un Zviedrijā, tad, tad tas nemaz nav tik rožaini. Un kas attiec uz šo te dzelzceļa pakotni, jā, joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu, jo šķiet, ka No nu, tā viss cietīs eh, vietējie, eh, tātad mazāk mēroga pārvadātāji. Vēl viena problēma, ko nāks konstatēt vismaz eh, manā valstī, ir saistīta ar ārzemju kravas automašīnām, kas pārvadā kravas, jo ir jāpraugās uz to, ka ir atšķirīgas izmaksas un Es domāju, ka mums būtu jādomā par uh, preču pārvadāšanu, jo varbūt kā ar kravas uh, ceļu transportu tas izmaksātu mazāk. Tātad, kā mēs varam nodrošināt to, ka tiešām dzelzceļa transports būs konkrēti spējīgs? Paldies! Paldies! Un tagad vēl ir pieteicies Dominiks Rikēja, Ristīna Pivadalona, Vandālenkungs, Bilbao kundze, Andersens. Uh, Uh, Markus Pīpers un es pats un uh, Šmītas kundze. Un līdz ar to noslēdz runātāju sarakstu katram tikai divas minūtes. Un tagad vārds uh, Dominikam Rikē. Paldies, priekšsēdētāji! Es, protams, veicu šeit Dofavāru kungu. Un Vēlos jums uzdot divus jautājumus, divus vispārējus dabas jautājumus un trīs uh, specifiskākus jautājumus, kas attiecas uz aģentūras darbu. Un eh, es, protams, neatgriezīšos pie šī jautājuma vēl par ceturto uh, dzelzceļa pakotni. Ņemot vērā jūsu pieredzi un ņemot vērā jūsu jauno, jaunās funkcijas, uh, Kādas jūs paredzat uzturēt attiecības ar tātad kolēģiem ASV, piemēram, Ķīnā, Indijā un citu vietu pasaulē? Otrakārt, vai jūsuprāt ir iespēja uzlabot dzelzceļa um, ekonomisko rentabilitāti, ņemot vērā to, ka mēs runājam arī par investīcijām? Un trīs uh, jautājumi par pašu aģentūru kā tādu Vispirms, vai jūs uzskatāt, ka ir tādas kā uh, nesaskaņas uh, starp to, uh, kādas, uh, mis, kāda misija ir paredzēta šai aģentūrai un to, cik daudz līdzekļu jums ir piešķirts. Uh, citiem vārdiem sakot, vai jums tagad nav ar mazu krūzīti jāizsmeļ jūra? Un otrkārt, uh, kā jūs paredzat, kādas būs attiecības ar nacionālajām iestādēm? Tad, tad, uh, vai e, jums būs um, plaša delegācija, nelielas delegācijas, tātad e, vai te ir paredzēta īpaša dinamika? Un visbeidzot, pēdējais jautājums ļoti specifisks. Vai jūs uzskatāt, vai ir nepiecieša um, tāda kā um, tikai viens kontaktpunkts vai vairāk kontaktpunktu aģentūras ietvaros? Merci. Danke sehr. Ja, die Übersetzung war noch nicht so weit. Christine Rivon. Kristīna, lūdzu. Jā, um, cienījamais izpildirektora kungs, um, paldies, ka esat ieradies uz mūsu komitejas sanāksmi. Es ceru, ka mums arī turpmāk būs konstruktīvs un regulārs tikšanās. Novēlu nu, jums uh, veiksmi šajā 2015. gadā, kas noteikti jums būs darba pilns. Šobrīd dzelzceļam ir pienācis izšķirīgs brīdis, eh, jo īpaši saistībā ar šo ceturto pakotni un aģentūrai ir jākļūst par garantu drošībai un sadarbspējai eh, dzelzceļa telpā. Šo kompetenci paplašināšanu, piešķirot arī drošības certifikātus eh, dzelzceļa uzņēmumiem un uh, arī attiecībā uz ritošo sastāvu, uh, Kā jūs zinat, šobrīd norit arī sarunas starp parlamentu padomi un komisiju, un vēl vairāk jautājumu ir jāprecizē un jāatrisina, un šajā kontekstā es vēlētos jums uzdot dažus jautājumus. Vispirms, kāds ir jūsu viedoklis par nacionālo uh, iestāžu kompetenšu nodošanu aģentūrai? Jo jautājums ir par to, uz cik ilgu laiku, uh, kāda būs aģentūras atbildība un uh, cik lielā mērā aģentūra ir spējīga īstenot un izpildīt šīs kompetences. Jūsuprāt, kas būtu jādara, lai tas notiktu pēc iespējas efektīvāk, vienlaikus nodrošinot augstu līmeņu drošību? Un šajā perspektīvā, kā jūs paredzat koordināciju ar nacionālajām iestādēm, lai nodrošinātu vislabāku drošību Eiropas dzelzceļa telpā? Un otrkārt, kā jūs uzskatāt, kādas būs uh, juridiskās sekas nododot šīs kompetences uh, un kā tas ietekmēs aģentūras atbildību? Citiem vārdiem sakot, cik lielā mēlā aģentūrai būs jāuzņemas pilna atbildība par certifikāciju un uh, atļaujām, kuras tā izsniegs un cik lielā mērā šī atbildība būs jādala ar nacionālajām iestādēm dalībvalstīs. Paldies! Pēter van Dālen. Paldies, tagad Pēters van Dālens. Hartelijk welkom, eh, meneer Dobbelbauer, in onze commissie. Paldies, Dobbelbauer kungs, sirsnīgi sveicu jūs mūsu komitejā. Mūsu politiskā grupa uh, vēlētos labprāt zināt, kāda ir šādas aģentūras pievienotā vērtība. Un mūsu politiskajam spektram ir tāda īpaša attieksme pret aģentūrām. Man ir uh, vairāki jautājumi. Es saprotu, ka jums ir pietiekami daudz uh, pieredzes dzelzceļa lauciņā. Jūs esat arī visai um, pieredzējis tehniskā jomā. Uh, Un jāsaka, ka eh, Nīderlandē mēs sastapamies ar problēmām tieši dzelzceļa jomā. Tas bija Fira vilciens, ko pasūtījām Itālijā, tam bija daudz dažādu tehnisku kļūmju, nu tur bija vesels ņūdzeklis ar šiem vilcieniem un galu galā mēs tos uh, nosūtījām atpakaļ eh, ražotājiem un juristi tagad varēs gadiem vēl lauzīt galvas, kā to visu atrisināt. Tagad gribēju jums pavaicāt, protams, jums tagad ir uh, smaga darba pilni gadi priekšā, vai jūs šo jautājumu varēsiet kaut kā atrisināt? Nu, mēs nevēlamies, lai šāds ātrvilciens būtu tik eh, bīstams potenciāli ar tik lielām, eh, nu, lieliem defektiem. Un otrs jautājums ir saistīts ar pašu aģentūru. Uh, Es dzirdēju, ka jums ir pat vairāki biroji, kur uz vietas strādā personāls, un gribēju pavaicāt, ja tā ir taisnība, nu kādēļ tas ir nepieciešams, un ko jūs darīsiet, lai šo biroju varbūt paturēt vienā vietā, nevis izkaisīt pa vairākām vietām. Jā, jā. Paldies, Bilbao kundze. Sí, muchas gracias por todas sus explicaciones. Lielas paldies. Uh par jūsu ievadvārdiem. Man būtu vairāki konkrēti jautājumi. Mēs um, grasamies strādāt pie tā, lai nacionālajām iestādēm nebūtu vairāk kompetenci kā šobrīd, un um, tiek runāts arī par esošo dotāciju palielināšanu, tātad um, līdzekļi, kas ir nepieciešami, lai izpildītu uh, visas tās, tos pienākums, kas ir saistīti ar certificēšanu. Tātad mēs runājām par aviācijas nozaru savulaik un tik runāts par to, ka šī joma ir diezgan rentabla, tāpēc es vēlētos uzzināt jūsu viedokli. Proti, kas attiecas jo īpaši uz sadarbspēju un uh, kompetencēm. Mēs vēlētos, lai uh, Tas viss notika pirmajā lasījumā, un man būtu jautājums tieši tāpat kā aviācijas aģentūrai. Mēs uh, sapratām, ka darbs ir efektīvāks un tas izmaksā mazāk. Tad, ja mēs īstenojam tādus priekšnoteikumus kā aviācijas jomā, vai mēs varētu to pašu attiecināt uz šo aģentūru? Un otrkārt, vai četru gadu pār, posms, pārējais posms būtu pietiekams, lai aģentūra varētu piemēroties un sākt pildīt savas funkcijas. Vai jūs uzskatāt, ka tas būtu iespējams? Un tālāk, kas attiecas uz uh, vienoto Eiropas reģistru, es šo ideju esmu aizstāvējis, jo tas, uh, atļa, tas ļauj nodrošināt uh, nepieciešamo caurskatāmību, bet kāds ir jūsu viedoklis? Un visbeidzot ir vesela virkne eh, darbinieki, kas strādā gan nacionālajās aģentūrās, gan arī eh, jūsu aģentūrā, vai eh, ar šiem darbiniekiem pietiks, lai izpildītu visus pienākumus? Paldies! Paldies, un tagad Lūcija Andersena. Paldies! Vispirms es vēlētos apsveikt jūs ar, par to darbu, ko aģentūra paveikusi līdz šim. Uh, bet es vēlētos uh, runāt par drošību, drošumu, atklātību un arī slepenību. Eh, kas attiecas uz drošību, jums ir nepieciešama kopīga pieeja, bet uh, apvienotajā karalistē, piemēram, ir bažas par to, ka šie, ja šie drošības uh, pilnvars tiek nodots jums, tad mums varētu rasties zināmas problēmas. Jo īpaši kas attiecas uz informācijas eh, brīvību eh, par drošības jautājumiem un arī saistībā ar statistikas jaukā, jautājumiem. Vai, eh, piemēram, šis te, šie statistikas dati par cietušajiem un šiem gadījumiem, kas tiek vai netiek uzskaitīti statistikā, un Es vēlētos arī uzdot jautājumu par Lamanša tuneli un vai jūs uzskatāt, ka nākotnē būtu iespējams atrisināt dažus jautājumus, kas ir saistīti ar infrastruktūras pārvaldību. Ja mēs zinām, ka te arī ir milzīgas izmaksas. Paldies. Paldies tagad, Bahkungs. Paldies. Arī es sirsnīgi vēlējos sveikt Baha kungu eh, satiksmes komitejā. Paldies par jūsu prezentāciju. Un sevišķi svarīgi man likās eh, jūsu domu graudu par drošību, jūs teicāt, ka tas ir ļoti svarīgi un jāsadarbojas ar visām iesaistītiem pusēm, tas patiešām ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Un jū, otrais jūs pieminētais punkts man jau manās ausīs vairs neskanēja kā mūzika, runājot par politisko kontekstu, kādā mums jāstrādā. Un Jā, nu varbūt šeit parlamentā arī politiskais klimats nevienmēr ir tik motivējošs un aģentūras uh, Eh, vienmēr arī tām visām netiek eh, visām, visām politiskajām grupām nav paprātām, jo tās uzskata, ka aģentūras izmaksā pārāk dārgi un varbūt ir pat liekas. Jūsu aģentūrai tagad būs jāuzņems arī jauna uzdevuma. Es gribēju pavaicāt, ko jūs darīsiet, lai patiešām mainītu šo uzskatu par aģentūrām, lai jūs varētu pierādīt, ka pateicoties aģentūrām ir iespējams radīt jaunas darba vietas un arī veicināt tik nepieciešamo izaugsmu. Paldies! Danke sehr. Jetzt Markus Pieper. Paldies, tagad Markus Pīpers. Paldies, Dopelbaurkungs, novēl jums panākums uh, jaunajā amatā divi jautājumi. Pirmām kārtām dalību valstis daļēji nav atzinušas jūsu kompetences, vismaz vairākas no tām, vai jūs esat veicis kādus uh, aprēķins vai aplēses, ko nozīmētu centralizācija, ja, piemēram, uh, dažas drošības tehnikas jomas uzdevums varētu centralizēt, cik daudz varētu tad visā Eiropā ietaupīt. Otrs jautājums Kopš 2006. gada revīzijas palātas ziņojumos ir uzdots viens un tas pats jautājums, kādēļ erai ir divi biroji. Nu, vienmēr šis kritiskais jautājums tiek uzdots jau kopš 2006. gada. Un tagad viss ir. Uh, pamatots, un tagad šo divu biroju atrašanās tātad pat tiek iecirst akmenīt, kā tas būtu ļoti nepieciešams. Vai es vēlētu to kaut ko vairāk pastāstīt? Paldies, tagad Klaudija Šmita. Paldies, es varu tikai no Austrijas. Mm, tagad. Uh, uzteikt eh, savu novadnieku ar ievēlēšanu amatā, bet tagad eh, tas, ko minēja kolēģi, divas darba vietas. Mēs jau parlamentā par to daudz diskutējam un jau kopš 2006. gada revīzijas palāta gaida konkrēts atbildes. Nu, kāpēc ir divas darba vietas erai? Eh, vai jūs varat kaut ko darīt šajā sakarā? Un otrām kārtām ņemot vērā revīzijas palātas aplēsēm. Uh, ņemot vērā deviņu uh, jaunu darbinieku pieņemšanu darbā, tur nebija vispār ievēroti caurskatāmības noteikumi, un jāsaka, ka tas, kā šie cilvēki tika izvērtēti, kā tika izvērtēti viņu CV, nu tas arī galīgi nenorisinājās saskaņā ar labākajām caurskatāmības tradīcijām. Vai jūs varētu mainīt uzņemto kursu? Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad es kā pēdējais jums uzdošu jautājumu. Jā, divas darba vietas, par to mēs pietiekam daudz jau runājāt. Nu, var jau arī pateikt šeit, ka Eiropas parlamentam arī ir divas darba vietas. Es pats nāku no Vācijas, arī Vācijas valdībā ir divas darba vietas. Nu, kādēļ, piemēram, tad eh, Bonā un Berlīnē atrodas vairākas valdības struktūras. Un kādēļ tad ERAI ir divas darba vietas? Mēs jau varam teikt, ka būtu arī parlaments var tikties vienu vietu, tāpat kā e, mūsu e, Vācijas valdība. Un tagad, e, nu, pie lietas, runājot par tehnisko sastāvu, par rītošo sastāvu, mums ir nepieciešams e, kaut kāds Eiropas risinājums, gan runājot par pilsoņu, gan arī uh, kravu pārvadāšanu, vagoni var kalpot kāds 30, 40 gadus, bet tika teikts, ka ERA ir atbildīga tikai par infrastruktūru, nevis par materiālu. Un jāsaka, ka ir šausmīgi daudz ieguldījumu uh, arī TNT, un kādēļ tad ir tikai 1,2 miljardi paredzēti? Mums ir jāparūpēs, lai dzelzceļš uh, būtu ātrāks, efektīvāks un lētāks, bet, nu, visus šos trīs principus vienu vietu ievērot ir ārkārtīgi grūti. Tālāk jūs runājat par uh, ERTMS, Es pirms astoņiem, deviņiem gadiem uh, biju atbildīgs par ziņojumu, uh, un jāsaka, ka mēs nevaram pieļaut to, ka visā Eiropas Savienībā ir kaut kāds 20 ERTMS sistēmas, bet nu tā tas ir. 10 tūkstoši eh, kilometru dzelzceļu tīklu, eh, kas tiek pārvaldīti pateicoties ETMS, bet nav nevienas pašas lokomotīvas, kas varētu nobraukt visus šos 10 tūkstoši kilometrus, ņemot vērā tehniskās atšķirības. Nu, tā ir vienkārši katastrofa. Kā jūs varētu to novērst vai pavērst uz labo pusi? Jo desmit gadus mēs apzināmies, ka šādas problēmas pastāv, bet nekas nav mainījies. Un Ismails Ertuks bija tik jauks Viņš teica, ka Vācijā ir izvēlēta cita attieksme un neskatoties uh, uz vācu pretestību, ERTMS tomēr ir uh, gaidāma laba nākotne. Mums tā ir nepieciešama, mums šī sistēma ir nepieciešama tādēļ, ka mēs vēlamies, lai būtu visa Eiropas dzelzceļš, mēs arī izdarām spiedienu uz atbildīgajām pusēm un Pīpers te pieminēja arī uh, konkrētus priekšlikumus. Es uh, gribētu no jums varbūt dzirdēt uh, kaut kādus priekšlikumus arī, varbūt 200 uh, lokomotīvus Eiropā varētu pasūtīt, nu, kopā tā kā vienu lielu pasūtījumu, nevis 10 lokomotīvus vienā valstī, 22 un 30 vēl trešajā. Paldies! Dear members of the European Godātie parlamentu deputāti, liels paldies par jūsu izaicinājumu pilnajiem jautājumiem nu, esmu pierakstījis četras lapas puses pilnas ar jautājumiem, bet, nu, bija jautājumi, kas ir savstarpēji saistīti. Tad arī savienojot uh, Van Kampa Kāmerkunga jautājumus, es vēlētos atgriezties pirms pie RTMS. Jūs jautājums par plānošanu. Esmu jau sācis intensīvas diskusijas pagājušajā nedēļā tikos ar RTMS eh, e eh, koordinātori. Vēl viena sanāksme arī bija ar DigiMove. Nākamā nedēļa tikšos ar uzņēmumu pārstāvjiem, lai arī pats varētu izveidot savu konkrētu viedokli. Ko es domāju, ko var darīt ERA? Nākt klajā ar specifikācijām, tad mēs spēc specifikācijas, kas tiks jau publicētas šī gada februārī, pēc tam būs arī detalizētas specifikācijas, kas tiks publicētas gada vidū. Tad ieteicu arī atbildīgajām personām izveidot kopīgu ETMS īstenošanas plānu. Ir aktivitātes, kuras vada mana aģentūra, ir aktivitātes, kuras organizē komisija, un ir aktivitātes, kur ir nepieciešams iesaistīt arī piegādes e, industriju. Ir nepieciešams e, kopīgs redzējums. Uh, lai mēs tiešām varētu uzlabot labāk uh, šīs situācijas kontroli. Personīgi es uzskaitu, ka ar šo jauno iniciatīvu, ar uh, izveicīto pušu sadarbību mēs varam nonākt pie tādas situācijas, kur mēs sasniega, sasniedzam vienas uh, Eiropas spēc specifikācijas un nevis 20 un vairāk dažādu arī vienotu specifikāciju īstenošana. Uh, sasauc ar jūs minēto un sacīto Krēmer kungs. Ir maz dažu lokomotīvju, bet ir ļoti daudz dažādu veidu, līdz ar to ir jāsadāja daudz dažādām paralēlām sistēmām. Tas noveda arī pie tā, ka rezultāti nav tik kvalitatīvi. Uh, harmonizējot, unificējot šo visu, vienādojot to, es domāju, ka mums vajadzētu nonākt pie labāk kontrolētas situācijas. Tad konkrēti uh, jautājums, kas arī tika uzdots uh, par Vāciju. Jā, tas ir ļoti liederīgi un nevajadzētu to arī aizmirst. Arī Mēsnes kundze to minēja, ka uh, ap Vāciju ir dalība valstis, kas jau ir eh, arī piemērojuši RTMS, un arī Vācu vilcieni brauca Beļģijā, Nīderlandē, Austrijā ar RTMS, bet ne Vācijā. Es uzskatu, ka šī situācija uzlabosies. Tālāk atgriežoties pie Herto kunga jautājuma par ceturto dzelzceļu pakotni. Vai es iestātos par to, kā tiktu nošķelts eh, tehniskais pilārs no politiskā? Jāteic, ka šai ziņā neesmu pilnīgi neitrāls. Jūs zināt, ka tehniskais pīlārs, trīs tiesiskie akti, kas ir šai pīlāri, cieši saistīti ar manas aģentūras darbu. Līdz ar to es esmu par to, lai jau manējais aģentūras darbam būtu juridiskais pamats un lai tas tiktu izveidots pēc iespējas ātrāk. Ir ļoti labi argumenti, lai var paturēt visus šos sešus likumus kopā. Vispirms es uzskatu, ka ir sasaistes starp tehnisko un politisko pīlāru, taču es nedomāju, ka šī sasaiste būtu tik spēcīga, ka mums eh, par katru cēnu šie pīlāri būtu jāsavieno un jāpatur kopā. Līdz ar to man atbild ir jā. Tālāk bija jautājums par personālu uh, aģentūrā un par personālu pieņemšanu darbā. Protams, esošajā juridiskajā situācijā ERAI ir jāsamazina personāls, lai 2015. gadā mēs sasniegtu 5% personāla samazināšanas uh, mērķi, bet ar jauniem izaicinājumiem, ar jauno ceturto dzelzceļa pakotni mums patiesībā ir jāpalielina personāla skaits Viens aspekts ir noteikti jāapdomā šai sakarā. Tas atbildēs arī uz jautājumu, kas izskan vairāk kārt. Kā ERA iecerēja sadarboties ar nacionālajām drošības iestādēm un vai mēs vēlamies izveidot tādu uh, superbiroju uh, Eiropā šajā uh, jomā? Es uzskatu, ka mums ir jāstrādā institūciju tīklā ar nacionālajām drošības iestādēm, kur tās spēlē ļoti svarīgu lomu. Es arī uzskatu, ka mēs nevaram visas kompetences uzticēt erai. Mums ir arī jāpadara iespējams tas, ka Nacionālās drošības iestādes arī e, uzņemas e, dažus uzdevumus, kas ir pašlaik era darbības lauciņā. Un ir vēl viens ļoti būtisks aspekts, kur vēlos izcelt. Eiropas dzelzceļa aģentūrai ir jābūt šajā spēlē tiesnesim. Mēs nevaram būt tādā situācijā, kur divas nacionālās ties drošības iestādes nepiekrīt un nevar vienoties. Līdz ar to ir jābūt skaidram noteikumam par to, ka šādā situācijā uh, lēmumu pieņem Eiropas dzelzceļa aģentūra, bet par uh, atbildību runājot un arī šeit uh, ļoti uzmanīgi ievērojot EASA uh, darbības principu. Tur, protams, darbība jau ir krietni attīstījusies, bet arī EASA cieši sadarbojas ar Nacionālām drošības iestādēm par darbiniekiem, par personālu. Uh, parlamenta deputāti to minēja kā bažīgu jautājumu, kā ēra pārņems darbinieks un nacionālajām drošības iestādēm. Jā, tāds ir mans plāns. Lai būtu šī personāla, šī personāla aprita rotācija, lai kādu laiku arī Nacionālās drošības iestādes darbinieki varētu strādāt Eiropas dzelzceļa aģentūrā un otrādi, lai Eiropas arī dzelzceļa aģentūras darbinieki arī varētu kādu laiku uh, pavadīt strādājot uh, nacionālajā līmenī. No vienas puses tas palīdzēs atrisināt arī kompetenci problēmu, prasmju problēmu, un tas atrisinās arī tādas emocionālās sadarbības uh, problēmas. Nu, tur kad mēs zināsim, pazīsim viens otru, tad arī šī sadarbība būs vienkāršotāka. Tad jautājums no Rukjē kunga. Jūs zināt, ka 4. pakotnē ir paredzēts tas, ka mums ir jānodrošina uh, konkrēti sadarbības uh, līguma noslēgšanas par ēra un nacionālām drošības iestādēm. Es uh, esmu iecerējis iz, arī īstenot šo principu, es nesākšu uh, ar sarežģītāko un uh, lielāko, bet uh, man ir bijušas sarunas arī ar EPSF pārstāvi, lai mēs varētu jau ļoti labēlīgi uzsākt šo sadarbību. Nodrošināt arī to, kā mēs pēc tam mācāmies no pirmajām pieredzēm šajā jomā. Bija jautājums no Maisners kundzes par uh, vērtējamies, ko mēs varam atļauties. Te mēs eh, varam eh, veikt vienkāršošanu, lai nepaturētu dažādu valstu dažādas versijas. Un tā ir ierasta pieredze, pieredze kad ir lielāki, protams, eh, šie mm, apmēri, tad tas arī, arī lētāk. Bet, nu, nu industriālās pieredze var teikt, ka viena šī uh, onboard vienība, kas tika atļauta vairākās valstīs, un, manuprāt, tam nav pievienotās vērtības. Tas tikai palielina izmaksas un laiku. Ja mēs vēlamies nonākt pie viena procesa, tad mēs to padarīsim lētāku un efektīvāku. Tālāk bija jautājums par ar pievienoto vērtību. Es uzskatu, ka šis piemērs par to, ka aizstājam ļoti daudz dažādu certifikācijas un atļaujas ar vienu jau ir pietiekams pamatojums, lai runātu par šo pievienoto vērtību. Uzskatu, ka šeit ēra sniedz savu pievienoto vērtību. Tālāk arī jāpieskaras jautājumam par era šiem diviem aspektiem. Tāds uzdev šo jautājumu, kad arī pievienojas era, bet man arī tik teikts, ka man kā izpildu direktoram tur nav teikšanas, jo tas ir dalību valstu ziņā. Tad, nu, es domāju, ka viņiem arī jānāk lajā ar secinājumiem, ko viņi grib, un tad arī mēs tam sekosim. Uh, Tad šīs tad divas, divas biroja vietas - Valencianā, Mītnes, kur ir arī konferenču biroji. Un arī Lillē mums ir mītne. Lilla Valenciana ir mūsu galvenās mītnes vietas Esmu gatavs arī skatīt alternatīvas, bet nu pagaidām strādāsim šādi. Tālāk. Andersons jautājums par drošību un apsvērs karalistas pieeju. Kā jau es teicu, mēs strādāsim ciešā sadarbībā ar iesaistītajām pusēm. Un jau esmu arī, arī sazinājies ar ESB, piemēram, darīsim visu, lai nebūtu nekādi zaudējumi, kad runājam par uh, informācijas līmeni, kādu jūs pieprasāt apvienotajā karalistē. Mums būs detalizēts vēl šis jāskat, protams, bet arī no drošības uh, viedokļa. Mēs tieši raugāmies apvienoto karalisti, jo apvienotā karalisti ir ievērojami pēdējo uh, 15 gadu laikā progresējis, un mēs tiešām vēlamies uh, maksimāli izmantot jūsu pozitīvo pieredzi. Tālāk, finanšu si situācija ērā. Esmu jau par to runājis. Pašlaik mums joprojām ir saistoša iepriekšējā juridiskā situācija, kas mums arī liek uh, ierobežo darbinieku skaitu, bet mums ir jāsagatavojas arī uzdevumiem, ko mums uzticēs jaunais, jaunā ceturtā dzelzceļa pakotne, un tādējādi es sagaidu, ka šī situācija pavisam drīz tiks labota. Tālāk bija jautājums šķiet no Zviedrijas puses par ceturtās pakotnes iespējamām sekām. Pirmkārt, Jūs esat satraukti par konkurenci. Piemēram, preču trā, pārvedāšanu uz ceļiem ar sauzemes transportu, ceļu transportu, kā es teicu, ēra mērķis ir padarīt dzelzceļu konkrēt spējīgāku. Tad mums ir jādara viss, lai dzelzceļš būtu konkrēt spējīgs un pievilcīgs arī preču pārvedāšanai. uzlabot ekonomisko situāciju, izmantojot šo robežām brīvu dzelzceļa telpu Eiropā. Tas tam jāļauj mums samazināt izmaksas un padarīt arī atļauju certifikāciju izdošanu efektīvāku, lai tādējādi vismaz mums sniegt savu ieguldījumu labākai konkrēt spējai ekonomikas izaugsmē. Jūs arī runājāt par dzelzceļu uh, uh, savienošanu, manuprāt, tas īsti nav atrunāts ceturtajā pakotnē, jo ja mēs stiprināsim dzelzceļu kā tādu, mēs to padarīsim arī pievilcīgāku arī mazajiem operatoriem. Izmantojot arī šos sekundāros dzelzceļa, šī sekundārās uh, dzelzceļa līnijas. Par globālo nostājas jau sazinos referēju mēs arī sazināsimies ar Japānu, izveidosim sadarbību Japānu un definēsim arī era tautisko pozīciju. Atsaucos arī ar zi, attiecībām ar nacionālajām drošības iestādēm. Tas viss ir jāīsteno sadarbības un savstarpējas uzticamības garā, kompetenču nodošana, kā jau teicu iepriekš šī rotācija starp nacionālajām drošības iestādēm un uh, ēru. Tas to nodrošinās. Es arī apzinos to, ka ceturtā pakotne ar ēru kā vienu pietras aģentūru, kas izdod certifikācijas un atļaujas, tam noteikti arī būs ietekme uz lielāku uzticamību un mums ir jāsagatavo aģentūra arī šim jauniem uzdevumam. Nu, Es redzu, ka Kremer kungs jau uh, aicina man beigt runāt, raugās uz pulksteni, ka mēs varam arī informēt par ēras e, pozitīvo ieguldījumu, pozitīvo darbu, kā mēs varam uh, nodrošināt to, lai ēru uzskat par efektīvu aģentūru. Nu, es domāju, ka Tas ir komunikācijas darbs, mums ir jābūt redzamiem, mums ir jārāda konkrēti rezultāti. Darīsim visu, lai šie rezultāti būtu. Un tad, kad būs arī konkrēti ieguldījumi, devumi, tad darīsim visu, lai arī sabiedrība par to zinātu. Mūsu darbā esam caurspīdīgi, atbalstām caurspīdīgumu principu, izmantosim jaunos komunikācijas līdzekļus, mums ir ļoti laba mājaslapa un arī darīsim visu, lai jo eras darbs būtu zināmāks. Esmu, es ceru, ka vismaz 80% jautājumus esmu atbildējis. Paldies! Yeah, Mr. Doppelbauer, thank you very much. And of course we... Paldies, Doppelbauer kungs, paldies. Mēs uh, ceram uz auglīgu sadarbību ar jums. Šodien esam spēruši pirmo soli šajā virzienā. Esmu optimistiski noskaņots, ka savus mērķus gal galā sasniegsim. Pirms uh, beigt šo sanāksmi gribēju sveikt pie mums Izmēla Ertuga uzaicinātos kolēģus no Bundestāga satiksmes komitejas. Diemžēl viņi ieradās ar novēlošanos, tādēļ nevarēja visu jūsu teikto noklausīties no sākuma līdz beigām, bet no nu, Izmēls Ertugs viņiem to varēs pastāstīt. Gribu jūs sveikt Eiropas parlamentā un augstu vērtējam to, ja dalību valstu parlamentu pārstāvi ierodas Eiropā un arī otrādi, ja Eiropas parlamentārieši dodas uz dalību valstu parlamentiem. Sirsnīgs sveikt pie mums. Leid, aber... Man ļoti žēl, bet tagad eh, man ir eh, jābeidz šī atklātā sanāksme, jo tagad mums būs debats par trilogiem aiz slēgtām durvīm. Tajās var piedalīties tikai Eiropas parlamenta deputāti. Diemžēl tāda ir procedūra, es jau atvainojos iepriekš. Jā,